Good evening, colleagues. I apologize. Labvakar, kolēģi. Es atvainojos, ka es nokavējos. Pirmais jautājums ir Krācas kundzes jautājums. Tas ir 18. jautājums. Un Barnie kungam vārds atbildē. Lūdzu, jums vārds. Labvakar, priekšādātāja kungs. Labvakar, godātie deputāti. Es tikko atgriezos no Luksemburgas kur notika finanšu ministru padome. Tur eh, vienbalsīgi tika pieņemts eh, regulas priekšlikums par augsta riska ieguldījumu un privātā ieguldījuma fondiem. Es to šeit šajā zālē saku, jo šis te projekts, kas joprojām ir uh, projekts, kamēr jūs to nesat vēl izskatījuši, uh, bija arī tāds, par kur daudz jāpasakās eh, parlamentam un parlamentu referentam Gozeskungam. Ļoti daudz, kas no tā arī bija eh, galīgajā versijā, par kuru balsoja Finanšu padome. Un tas ir saistīts arī ar uzraudzības pakotni, kurā eh, parlaments deva savu lielo ieguldījumu. Un, protams, sadarbojoties ar parlamentu, arī tapa šie noteikumi Un tagad parlamentam tas būs jāapstiprina. Tā ir pirmā reize, ka kaut kas tāds eh, notiek Eiropas Savienībā, un jau tagad pateicos par jūsu darbu, kuru ieguldījāt šajā um, ziņojumā. Krācis kundze jautā par bāzēls jautājumiem, un tas ir saistīts ar banku reformu, un arī šeit es augstu vērtēju parlamenta iesaisti un paveikto darbu. Uh, kas labi izpaudās Karaskunga dokumentā, par kuru mēs runājām šeit pirms divām nedēļām. Un jums būs jāsakās arī par priekšlikumu un par Bāzēl 3 ieviešanu. Šobrīd joprojām finanšu krīze nav beigusies, tā ir nekad nebijusi finanšu krīze, divas 1300 miljārdi dolāru. Tie ir uh, parādi, kurus uh, esam uzņēmušies uh, šajā krīzē. Eiropā ir samazinājies IKP par 5,7%. Ir jārada atkal uzticības gaisotne, reālā ekonomika ir jāatjauno, uzņēmiem ir jāaug, ir uh, bijuši dažādi ārkārtas pasākumi, kurus uh, ir finansējis nodokļu maksātājs. 400 uh, tūkstošu miljonu um, eiro uh, apmērā ir apstiprinājusi komisija pap palīdzības pasākumu. dalībnieki un eh, Eh, pilsoņi ir vienreiz jau samaksājuši, vai viņi vēlreiz maksās. Tas taču nav godīgi, jo eh, politika ir tāda, eh, ka mēs profilaktiski kaut ko paredzam, un tad tas nebūs tik dārgi nekā tad, ja mēs remontējam bojājumus. Jo šeit tā ir tiešām krīze, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs veiktu profilaktiskos pasākums. Tad, kad uh, ir tie attiecībā uz kapitāla sistēmu. Un runājot par Bāzeli 3, E, tur, protams, tā ir profilaktiskā sistēma, lai mēs atrisinātu banku krīzes. Un e, tā vēlreiz būs galvenā no parlamenta, būs atkarīga no parlamenta e, pienesuma. 2. aprīlī 2009. gadā Bāzeles komiteja bija uzdevums pārskatīt Bāzeles otro, otros kritērijus lai varētu nostiprināt bankas uh, pret uh, darbības uh, spēju, pret krīzēm. Un 2009. līdz Brāzele 3 ir attīstīta Bāzeles komitejā uz eh, dažādām eh, uzraudzības eh, speciālistiem no 27 lieliem tirgiem ar lielām šām spēlētājiem. Un komisijas darbs un Bāzeles komitejas darbs uzskata, ka jaunās normas stiprinās finansiālo stiprību un samazinās un būs iespēja tiem Eh, paaudzinātu ekonomiskos un sociālos eh, priekšnosacījumus, un ir tā, un priekšrocības ir tā, ka, protams, eh, kaut kas, protams, vēl paliks, kas mm, ir, mums ir jāveicina arī mazie un vidējie uzņēmumi un arī vispār sabiedrība. Un būs progresīvi jāievieš jaunās normas. Mums ir dažādas arī šīs pārējas klauzulas. Uh, un banku uzraudzības iestādes grupas 12. septembrī eh, sanāca un pieņēma arī jautājumu par eh, likviditātes normas. Tas būs 2015. gadā. Un eh, es tiešām gribētu zināt, vai šie jaunie nosacinājumi kaut kādā veidā stiprinās bankas. Nē, ne, nebūt nē. Ne. Dažas bankas nevar izpildīt šīs prasības savlaicīgi Un tāpēc, es domāju, viņam var būt nāksies, nu jā, e, tas ir kā aizsardzības mehānisms viņu kapitāla un finanšu stabilitātei. Viņas taču var apvienoties, lai izpildītu prasības. Es nedomāju, ka tas nāks par ļaunu mazākajām bankām, vismaz tā mēs esam pētījuši, un e, tā, attiecībā uz bāzeles trešo sektoru mazās bankas īstenībā, patiesībā ir eh, mazāk pat eh, tās skars nekā lielākās bankas Eiropas Savienībā. Tas izskaidro to, ka viņām ir labāka kapitāla sekšanas eh, līmenis un vienkāršāka ekonomiskā darbība. Tā tad Tas attiecās arī uz konkurences iespējām. Mums liekas, ka ir, ir jādod uh, iespējas uh, neuzsākt uh, visus jaunas pārunas par Bāzeles tre, trešo uh, šo komplektu, jo tas ir kā auglis garam darbam un e, finansiālā stabilitāte tas ir labums. Un es ceru, ka visi varēs izpildīt Bāzeles trīs nosacījums laikā un korektā veidā. Tas ir viss, ko man bija jāsaka jums šajā svarīgajā jautājumā. Paldies, komisāra kungs, par uh, jūsu labajām ziņām no uh, Luksemburgas un par jūsu visaptvarošu atbildi uz Kratskundas jautājumu. Kratskundas, vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu? Jums ir vārds uz 30 sekundes. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Jā, es piekrītu, ka komisāra kungs deva ļoti visaptvarošu atbildi. Viņš atbildēja uz visiem punktiem, par kuriem es uzdevu jautājumu. Un tomēr, komisāra kungs, uh, Varbūt es jums varētu uzdot papildu jautājumu par šo te likviditātes jautājumu bankās ieviešot Bāzel 3. Kā jums šķiet, kas notiks? Tirgus, protams, eh, ir cietis. Eh, kas notiks, vai šie patā, pasākumi tiks ieviesti pakāpeniski, vai tā kā tas būs? Vai arī jūs domājat, ka tas nekāda neietekmēs likviditāti? Uh, Eh, ka tādā laikā, kad eh, tirgum ir eh, ļoti vajadzīgs atbalsts. Rubik kungs arī vēl grib uzdot papildu jautājumu. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra Barņē kungs, man interesētu, kāda uh, ir Bāzēla divi ietekmes Amerikas tirgu, kur uh, simtiem mazo banku ir bankrutējušas, un uh, lielās bankas, kāda tad tur ir ietekme. Uh, Uh, kā Amerikā izskatās ar Bāzēlu 3, vai uh, tur tā tiks īstenota uh, vienlaicīgi ar Eiropu vai agrāk par mums, kā tā tad izskatās ieviešanas grafiks uh, Bāzēlē 2 un Bāzēlē 3 attiecībā uz Ameriku. Paldies, Zemkas kungs. Otóż, panie komisarzu, chciałem panu podziękować za tę informację. Komisār kungs, paldies par informāciju informācija e, ir būtiska, tā ko jūs sniedzāt, jo tas parāda, ka finanšu situācija Eiropā un banku situācija ir arī komisijas uzmanības centrā. Un mēs varam vērot zinām situācijas uzlabošanos. Man ir ļoti īsi jautājums. Jūs, komisār kungs, teicāt, ka 2011. gada pavasarī uh, komisija uh, nāks klājā ar jauniem priekšlikumiem. Vai varat kaut ko vairāk par to teikt, par ko būs šī priekšlikuma? Paldies! Paldies, komisārkungs! Lūdzu! Merci, monsieur le président. Euh, Priekšsādātāja kungs. Man jautā par likviditāti Un uh, finanšu krīze ir parādījusi, ka uh, bankas, kam bija pietiekama likviditāte, tomēr nesniedz aizdevums starpbanku tirgu, jo tās uh, taupīja likviditāti savām vajadzībām, un tad problēmas vēl sāsinājās, uh, tāpēc, ka nebija izpratnes par citām finanšu institūcijām, kā tās darbojas. Uh, Es nezinu, vai uh, tas uh, atrisināsies, uh, jāuzlabo ir uh, riska pārvaldība, stiprinot banku likviditātes rezerves. Pārējais uh, noteikumi, ko paredz Bāzēlas komiteja, ir paredzēti, lai sākot ar 2015. gadu būtu tikai spēkā šie jaunie likviditātes noteikumi. Tas nozīmē, ka bankām būs pietiekami laiks. Uh, Eh, sagatavoties tam, un tas eh, novērsīs iespējamo negatīvo ietekmi pārējais periodā uz bankām. Eh, šeit tik pieminēts arī Bāzel 2. Bāzel 2 jau vēl nav īstenots, jūs runājāt par ASV. Ar Amerikas ministru mēs tagad esam arī raduši vienošanos savā pirmā apmeklējuma laikā. Mēs to panācām uh, un drīz es tur atkal došos. Maijā es tur biju pirmo reizi, un uh, Bāzeli 2 uh, eh, ASV ieviesīs tikai nākamā gada pavasarī. Tas nozīmē, ka arī startautiski tas ir jāņem vēlā. ASV ir gatavs uzņemties atbildību, un uh, būtu tikai normāli, ja kopīgi pieņemti lēmumi. Uh, tiktu vienlaicīgi un paralēli arī īstenoti. Un šī paralēlā īstenošana kopā ar amerikāņiem man ir ļoti būtiska. Un par to runāšu savā otrajā apmeklējumā ASV. Kas attiec uz ietekmi uz uh, lielajām, uz mazajām bankām, Bāzēl 3 ietekme, mēs rīkosimies ļoti piesardzīgi. Mēs neimprovizēsim, mēs uh, veiksim ietekmes novērtējumu, uh, protams, ar zināmu elastības pielaidi. Uh, lai tiešām pieņemtu uh, līdzsvarotus un pareizus risinājumus. Zemkas kungs jautāja par laika grafiku. Jā, 2011. gada pavasarī mēs iesniegsim regulu priekšlikumus CRD 4 un uh, pēc šiem ietekmes novērtējumiem un šiem izvērtējumiem attiecībā uz ietekmi, gan mikro, gan makroekonomisko ietekmi. Es iepriekš runāju arī par iekšējo un ārēju uzraudzību, ka ir eh, jāveido eh, riska novēršanas sistēmas bankās. Pēc tam eh, ir vajadzīgi vairāk mēneši nopietni darbi. Es gribu uzklausīt parlamentu, gribu uzklausīt finanšu pakalpojumus niedzējus, lai varētu tiešām izteikt labus priekšlikumus. Uh, attiecībā uz e, nākamā gada pavasaru. Paldies, komisāra kungs. Tagad pāriesim pie 19. jautājuma. Tas ir Salomkunga jautājums par ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksmi un nodrošinātību ar pārtiku. Uz to atbildinājis piebalga kungs, kad viņš būs gatavs to darīt. Lūdzu, jums vārds piebalga kungs. Well, you, ja, paldies, priekšsēdētāji. Uh, Eiropas parlamenta locekļi jautājums ir pie ļoti svarīgas problēmas ķēries. Protams, katram uh, iedzīvotājiem ir jābūt pieejai uh, uzturvielām bagātai pārtikai un uh, samazināt uh, uz pusi izsalkušu ļaužu skaitu, tas ir ļoti pareizi. Tas ir viens no mūsu tūkstošgadas mērķiem, un to mēs apsolījām, ka tas mums jāsasniedz līdz 2015. gadam pārtiks nodrošinātība būs svarīga Eiropas Savienībai e, attiecībās ar Āfriku. Daudzas valstis ir e, novirzījušās vairāk, e, tur vairāk par 70% dzīvo lauka apstākļos un 90% no lauksaimniecības produkcijas uh, tos veids mazi lauksaimnieki savās ģimenes lauksaimniecības vietās. Un eh, jāsaka, ka tas bija eh, viens no svarīgākajām prioritātēm pirmai Eiropas Savienības Āfrikas eh, pārtiks plānā. Mēs esam ierosinājuši to saglabāt par prioritātes eh, jautājumu eh, nākošajam akcijas plānam, rīcības plānam, kas pašais tiek sastādīts. Tāpat eh, arī jābūt mums ir saist, saistei ar izpēti, tirzniecību un tā tālāk. Mums to mēs atspoguļosim nākošajā rīcības plānā. Eiropas Savienība koncentrējas uz pārtiks nodrošināšanu, un tas ir saistīts ar to, cik svarīgi ir, lai Āfrikas līderi paši būtu iesaistīti iesaistīti šajā pārtiks nodrošināšanā. Jo eh, Āfrikas eh, pārtikas attīstības programma tas ir kopīgs eh, tāds ietvars visā šajā jomā. Un šobrīd es uzskatu, šajā posmā mums ir pietiekoši daudz mehānismi, lai mēs varētu veidot uzturvielām bagātu pārtikas nodrošinājumu, un mums nevajadzētu ieviest jaunu īpašu partnerību uh, E, kopējā Eiropas Savienības Āfrikas stratēģijā, jo, kā jau es teicu, e, šo dimensiju e, jau mūsu ģenerāla direktorāti apskata. Liels paldies! Saloma kungs, lūdzu! Jums dodam vārdu papildus jautājumiem. Liels paldies, komisāri! Paldies par šo vērtīgo atbildi. Uh, šis te Āfrikas un Eiropas Savienības uh, virsotņu tikšanās, vai jūs varat sniegt papildus uh, informāciju par to, kāda veida debates um, notika šajā augstā līmeņa sanāksmē Ņujorkā? Uh, par tūkstošgadas mērķiem attiecībā uz nodrošināšanu ar pārtiku. Jo um, es domāju, ka um, ir izvērtēts un sniegts nepieciešamais impels, no, uh, lai mēs koordinētu globālo cīņu pret uh, badu. Papa Nikolā kungs, lūdzu. Un tad Taribēls kungs. Paldies! priekšsēdētāja komisāra pirms gada, 2009. Uh, gada augustā, komisija eh, ieviesa mehānismu eh, šiem valstīm, eh, kur ir bijis pieejams liels finansējums, lai atbalstītu visapdraudētākās valstis Āfrikā ekonomikas krīzes brīdī no 2009. līdz 2010. gadam. Vai ir kāds izvērtējums nācis no komisijas par šo programmu? Kā šī nauda, eh, kas eh, rada eh, pārtiku, vai tas nonāca maz, mazā apmēra lauksaimniekiem, kuri varēja iepirkt sēklu un tā tālāk? 30 sekundes jums parasti tiek dotas, saka priekšādētājs. Tarabēla kungs. Atstāsim pie malas ciparus, kurus Garēra Salomkungs uzskaitīja. Sahāras, piesahāras reģionos ir ļoti daudz iedzīvotāju, 30% cieši no, no bada. Un mēs zinām, ka 2,6 reizinot ar šo koeficientu mums būs nepieciešams lielāks pieaugums nekā pašreiz ir. Varbūt mums tiešām e, vajadzētu, jūs ziniet, tur visvairāk Burkina Faso ražo e, kokvilnu, bet lielākā daļa iedzīvotāji cieši no bada. Varbūt e, komisija varētu likt uzsvārdu, uzsvaru uz pārtikas ražošanu. Priekšsēdētājs, paldies. Komisāri, tagad jums vārds priekšstādātāji parlamenta locekļi, Es varu īsi atbildēt uz Salam kunga par eh, šiem eh, virsotņu tikšanās. Es domāju, galvenā lieta, ka ir bijis skaidra, eh, skaidra vienošanās starp attīstītām un jaunastītības valstīm, lai mēs sasniegtu šo tūkstošgadas mērķu, it īpaši pirmais, lai samazinātu trūkumu uz pusi un nodrošinātu pārtikas apgādes jautājumiem. Tā kā šobrīd mums vajadzētu pieņemt veselu rindu mēru, lai sasniegtu šos tūkstošgadas mērķus par papanājumu par Nikolauju jautājumu. Protams, mums ir divas iespējas. Eh, Refleks eh, un eh, šīs te visvairāk cietušās valstis. Mums ir viens miljārds eiro, lai mēs atbalstītu mazos fermerus lauksaimniekus. Un tas deva daudz labus rezultātus attiecībā uz pārtikas krīzi daudzās valstīs situācija ir uzlabojusies. Taču grūtība ir tā, ka eh, šī pārtiks nodrošinājums ir tikai viens no eh, līdzekļiem. Un līdz ar to eh, tas arī saistās ar Tanabeles jautājumu, jo, protams, tas ir viens no tām jomām, kur es zaļajā dokumentā, zaļajā grāmatā teikšu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu fokusēties uz to. Jo mums taču ir bijis jau šie labs rezultāts no šīm pārtiks iespējām. Un eh, tiešām mums vajadzētu mēģināt eh, izdarīt, radīt šādu ražīgu izaugumu eh, lauksaniecības struktūrām, kas joprojām ir noteicošās Āfrikā. Paldies, komisārkungs! Paldies kolēģiem! Un tagad mēs ejam pie 20. jautājuma. Tāra Belas kunga jautājums, respektējot dzelzceļa pasažieru tiesības. Un ir desmit jautājumi šajā jautājuma grupā. Un e, tiem kolēģiem, e, kas klausās savos birojos, es gribētu e, viņiem teikt, ka mums būs zināmā, zinām grūti sas, sasniegt 22., 23., 24. un pārējos jautājumus. Tā kā mēs eh, šobrīd eh, sāksim ar šiem jautājumiem, kas tika uzdot Kallas kungam, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji kungs, eh, cienītie deputāti, kā tika teikts šajā te, um, regulā par visiem, visām tiesībām. Uh, pasažieriem un arī avio pasažieriem. Arī 2006. gada regula uh, par uh, invalīdu tiesībām un samazinātas kustētspējas personam. Tur ir zināms minimālās tiesības pilsoņiem, tad, kad tie ceļo vai no dzelzceļu vai ar avio kompānijām. Un nacionālām iestādēm ir uh, Eh, jāievies šīs lietas, un eh, šīm iestādēm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai pasažieru tiesības ir pilnā mērā respektētas. Komisāra uzdevums ir nodrošināt to, lai Eiropas likums tiek korekti ieviests dalībvalstīs, uz, uzraugot to darbību. Arī nacionālās eh, iestādes viņām nav obligāti jāziņo. Uh, Eh, tās atbild eh, tikai uz komisijas priekšlikumiem un pieprasījumiem par sadarbību starp dalībvalstīm un arī starp eh, dalībvalstīm un iestādēm. Runājot par vulkānu krīzi, komisija ir ātri reaģējusi un ir darījusi visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka saskaņā ar ārkārtas padomes sanāksmi 1. mājā 2010. gadā ka visas pasažieru tiesības ir ievērētas, ievērotas vienotā un harmonizētā veidā visā Eiropas Savienībā. Lai e, sasniegtu to, tad mums ir tagad tādas e, interpretējošās vadlīnijas izstrādātas ar dalību valstīm un esam uzturējušas e, kontaktus ar dalību valstīm un ieinteresētajām pusēm. Paldies! Sorry, I misinformed the house. Atvainojiet, e, es pirmīt nepreiz pateicu. Vispārīgi runājot, trīs komisāri atbildēs jautājums 20 minūtes katru. Tas ir četri jautājumi. Tāds ir aprēķins. Tāpēc es ceru, ka mēs tiksim līdz 23. jautājumam, kas ir Higgins kunga jautājums. Tagad dod vārdu Tarabēlas kungam. Paldies, priekšsēd. Komisāri, jūs droši vien sapratīsiet, ka regulas pār dzelzceļa un jūras transporta līdzekļu pasažieru tiesībām ir devis tiesības, ka būs ātri labi risinājumi šiem pasažieriem, ja viņi saskars ar grūtībām, bet e, reālā situācija tāda, ka daudz sūdzības e, paliek neri, neatrisināts, piemēram, attiecībā uz situāciju, kas radījās pēc vulkāniskā ko putekļu mākoņa. I, ir jā, piespiež tomēr risinājumu, rast risinājums Kopš 2006. gada, es tūlīt beigšu priekšsēd, nav e, nekādi sodi uzlikti aviolīņām. Tātad patērētāju problēmas netiek risināts. Tagad Kusas kungs un pēc tam Palēcka kungs. Lūdzu. Ā, Koša. Man būtu tāds īs jautājums Ko jūs eh, domājat par dažādo pieeju, kas ir dažiem transporta līdzekļiem, attiecībos pasažieru tiesībām, kādas, eh, kāda plāna, kādas idejas komisijai ir, attiecībos to, ka dažādi transporta veidi, tātad avio transporta līdzekļi, dzelzceļa transporta līdzekļu, vai viņiem nevajadzētu viņu pasažiem baud, baudīt vienādas tiesības. Palecka kungs. Paldies priekšsēd komisāra kungs. Šī situācija ar vulkāniskiem pelniem parādīja, ka dažas eh, ES valsts, īpaši jaunās, tām eh, nav alternatīva, tām nav dzelzceļa eh, savienojuma ar Rietumu Eiropu tā skaitā arī jūsu valstī un manai valstī. Vai šī situācija ir uh, palīdzējusi pātrināt Rail Baltica darbus? Paldies, lūdzu, jums vārds, komisāra. Vispirms par pieredzi ar vulkāniskiem putekļiem un pasažieru tiesībām. Mums ir diezgan visaptvarošs pārskats par to, kā aviolīnijas visumā izturējās uh, atbildīgi un pasažieri ar racionāli un saprātīgi. Tātad eh, visā vismā šīs problēmas eh, ir bijušas eh, pārdzamā apjomā un tās ir atrisinātas. Protams, ir bijušas sūdzības, bet neviens nerunā par sodiem aviokompānijām. Ir jautājums par kompensācijām, kādas būtu vajadzīgas. Cik es zinu, mēs risinam jautājumu par šīm sūdzībām, e, kuras nav tikušas īsti apmienāts. Mēs e, esam kontaktā ar e, dalībvalstu iestādēm, kas par to ir atbildīgs, bet tomēr tas ir galvenokārt viņa ziņā. Kopuma paina nav tik negatīva nemaz. Otrs jautājums. Jā, mēs vēlamies harmonizētas noteikumus pasažieru tiesībām attiecībā visiem transporta līdzekļiem līdz 30. novembrim Šeit būs uh, uh, diskusijas ar padomu uh, par kontroversālu jautājumu par buspažieru tiesībām jau ir regula, kas attiec uz dzelzceļa transporta līdzekļu tiesībām, bet tas nav tik ambiciozs. Bet, nu jā, mēs gribētu tādu vien, vienādu pieeju. Attiecībā uz Rail Baltica darīšu, ko varēšu, lai šo projektu attīstītu. Cerams, ka varēsim arī jums sadarboties un ar visām mūsu valstīm, lai šis projekts Eh, veiksmīgi īstenotos. Paldies! Un tagad 21. jautājums Hārkins kundzes jautājums komisāra kungs. Kad būsiet gatavs, eh, varēsiet sākt runāt. Priekšsēd godātie deputāti, godātā deputāta, patreizē situācija tāda. Pēc tam, ka parlaments eh, deva norādījumu 30. jūnijā, komisija pieņem lēmumu šo priekšlikumu ir atsaukusi, jo direktīva tagad attiecas arī uz pašnodarbinātiem šoferiem. Tagad dalībvalstīm ir jādemonstrē, kā tās izpild e, pašnodarbināto šoferu tiesības un noteikums, kas to attiecas komisija, raudzīsies uz direktīvas implementāciju attiecībā uz pašnodarbinātiem šoferiem e, un lemsim par nepieciešamiem soļiem, e, kad uh, šī informācija būs apkopota. Paldies, kom... Hārkins kundze. Paldies par jūsu atbildi, komisār kungs. Man tikai vēl radās jautājums, vai jums ir kāda priekšlikuma vai vadlīnijas dalībvalstīm par to, kā uzraudzīt uh, pašnodarbināto šoferu darba laiku, īpaši tajā laikā, ko viņi pavada uh, uh, remontējot vai mazgājot transporta līdzekļus vai e, dokumentāciju veicot, es domāju, to būs grūti novērēt. Un tad par sociālo ekonomisko ietekmi attiecībā uz šoferiem, ņemot vērā, ka viņi tagad nedrīkstēs vairs tik daudz e, laika pavadīt pie stūras. Paldies! E, tik tā mums nav idejas, kā šādas vadlīnijas varētu izstrādāt e, sarežģīts jautājums neapšaubām. Mēs par to runāsim dalībvalstīm. valstīm No juridiskā viedokļa normas, šīs direktīvas normas tagad ir spēkā un tas ir jārespektē. Bet attiecībā uz vadlīnijām tik tā mēs vēl, nu, nesam, nu, mēs vēl domājam un analizējam atbildes, un tad draudzīsimies, ko darīt. Paldies, un tagad 22. jautājums. Atvainojiet, 23. jautājums. Atvainojiet. 22. jautājums, Komatsakus kungs, un 23. Higins. At, speciāli pasākumi attiecībā uz uh, uh skolas autobusu. Uh, of... Priekšsādātāja kungs. Uh, ir ļoti daudz bojāgājušie uz ceļiem, un tas joprojām ir nepieņemam daudz uh, cilvēku. 35 tūkstoši cilvēku 2009. gadā uh, gāja bojā uz Eiropas ceļiem. Un tomēr uh, komisija nepiekrīt uh, godātā deputāta viedoklim, ka trešā ceļu drošības programma līdz 2009. gadam ir izgāzusies. Arī sākotnējais mērķis varbūt tomēr netika sasniegts, tomēr tā uh, mobilizē visas iesaistītās puses, un visā šajā periodā 78 tūkstoši cilvēku dzīvību tika glābts Eiropas Savienībā, un kopumā 2 miljonu upuru tika izglābt kopumā. Un ja mēs aprēķinām, cik liels sāps mēs novērsām ģimenēm un citiem, tad tas ir tomēr augstu vērtējams. Attiecībā uz 2011. līdz 2020. gadu komisija piedāvā turpināt šo mērķi uz pusi samazināt bojāgājušo skaitu Eiropas Savienībā uz ceļiem, salīdzinot ar 2010. Uh, gadu, un lai sasniegtu šo mērķi, uh, visām pusēm, gan nacionālajām, gan Eiropas uh, ceļu satiksmes drošības iestādēm būs jāstrādā aktīvāk, jo īpaši tām dalību valstīm, kurām ir slikta situācija Būs jāizstrādā nacionālās eh, ceļdrošības stratēģijas, ņemot par pamatu uh, labo praksi, kas ir bijusi veiksmīga citur. Būs vajadzīgi arī īpaši pūliņi, lai uzlabotu uh, drošību tādās jomās, kur progress ir bijis lēnāks, proti uh, motobraucēju drošība un arī drošības sistēma šeit būs svarīgs. Kas attiecas uz šo te konkrēto uh, ceļu satiksmes negadījumu novēršanu, kur ir iesaistīti bērni, īpaši saistībā ar skolas autobusiem, ir jāpiezīmē, ka ir uh, sasniegts ļoti būtisks progress pēdējos <coughs> desmit gados. Ir uh, samazināts par 70% uh, mirstības uh, procents uh, negadījumos, kur ir iesaistīti bērni. Uh, Un, protams, ir jānodrošina aizsardzība bērniem, kas ir ļoti īpaši aizsargājama uh, ceļu satiksmes dalībnieku grupa. Paldies! Un tagad papildu jautājumu Kumacakos kungs un pēc tam Higgins kungs. Kumacakos kungs, lūdzu. Paldies, uh, priekšsādātāji. Paldies par atbildi, komisārkungs. Un tomēr es gribētu vēlreiz uzsvērt savu jautājumu, jo Miljoniem uh, skolēnu katru dienu dodas uz skolu un atgriežas mājās uh, dažādos transporta līdzekļos, kas tiek izmantoti kā skolās autobusu. Mums, mēs runājam par bērniem, par jauniešiem, un mums ir jānodrošina, lai šiem transporta līdzekļiem būtu striktāki tehniskie noteikumi, būtu striktākas kontrols, lai nodrošinātu, ka šie standarti tiek ievērot. Un arī striktāk jāpārbauda skola autobusu šoferu profesionālā piemērotība. Es domāju, ka komisijai ir jānāk klajā ar iniciatīvu šajā eh, jomā, un es domāju, ka Eiropas sabiedrība to pozitīvi atbalstīs, jo šeit taču mēs runājam par ļoti uh, neaizsargātu iedzīvotāju grupu, kas visiem ir ļoti svarīga. Priekšstādātāja kungs, es nepiekrītu komisijai nekādā ziņā, ka Um, situācija ir apmierinoša. Komisārs teica, ka 35 tūkstoši cilvēku gāja bojā 2009. gadā, un tāds ir Eiropas Savienības ceļu drošības stratēģijas rezultāts. Un uh, tas ir par 15 tūkstošiem bojā gājušo vairāk nekā komisijas nospraustais mērķis. Uh, Un es gribētu komisāram pašam jautāt, vai ir kāds plāns, vai kāds eh, atzinums, vai viedoklis, vai viņam ir kaut kāds viedoklis par to, ko vajadzētu darīt, jo eh, lietas nedarbojas attiecībā uz šo situāciju. Tagad vēl divi papildu jautājumi, tik Aukons un Harkins konce. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Ņemot vērā to, ka ir 35 tūkstoši cilvēku bājuši bojā pagājušajā gadā. Tas nozīmē, ka katru gadu izzūd neliela pilsēta tieši šo te bojāgājušo skaitu izpratnē, un daudz no upuriem ir gājēji vai riteņbraucēji vai motociklisti. Uh, Es domāju, ka ņemot vērā šo situāciju, mums skolā ir bērni jāapmāca un jāapmāca tādā ziņā, lai viņi zinātu, kas ir ceļu satiksmes drošība, lai viņi būtu uh, piemērotāki. Paldies tagad īpašs jautājums komisāram par skolu autobusiem. Vai uh, komisārs apsvērtu priekšlikumu, ka varētu noteikt, ka katrā vietā var sēdēt tikai viens bērns un bērniem būtu jāvalkā drošības josts? Lūdzu, komisārkungs. Lielas paldies. Pirmkārt, autobusi. Mums ir strikti noteikumi, kas regulē tehniskos standartus attiecībā uz autobusiem, jo īpaši o, uz autobusiem, kas tiek lietot kā skolu autobusi. Nesmu dzirdējis nekādas īpašas sūdzības vai bāžas, ka tieši ar skolu autobusiem būtu milzīgs problēmas. Protams, eh, mēs eh, sekojam situācijai. Un uh, par pēdējo jautājumu mēs uh, ieteiksim strikt ievērot noteikumus, lai um, bērniem tiktu ievērots attiecīgās uh, normas un bērni lietot drošības jostas. Bet neesmu saņēmis nekādu signālu, ka šajā te problemātikā skola autobus tieši sagādāt lielākās problēmas. Uh, un ka tur būtu vismagākā situācija. Bet atkal, jā, protams, mēs varam teikt, ka šie te 30 tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā, mēs, eh, protams, neesam priecīgi par to, un katrs bojā gājušais ir traģēdija, bet es nepiekrītu, ka šis te ceļu satiksmes drošības plāns ir izgājusies, jo izdevās tomēr par 40% samazināt bojā gājušo skaitu. Manā valstī šis samazinājums bija četras reizes. Uh, pēdējo 15 gadu laikā. Tātad par četrām reizēm mēs samazinājām bojāgājušo skaitu. Un, ja jūs interesē mūsu plāni, tad eh, pirms vasaras pārtraukuma mēs pieņēmām politikas vadlīnijas, kas būs nākamais rīcības plāns ceļu satiksmes drošībā, un mērķis paliek tas pats - samazināt uz pusi bojā gājušo skaitu. Būs arī dažādi pasākumi, kas uh, var palīdzēt sasniegt šo nosprosto mērķi, tai skaitā arī apmācība. Un tieši viss uh, ievainojamākās uh, cilvēku grupas apmācība ceļu satiksmē un vienmēr ir, tie ir vecāki cilvēki, gājēji, riteņbraucēji un arī motociklu vadītāji, kuru, kuriem īpaši uzmanību būtu jāpievērš moto. Uh, Uh, ciklu vadītāji ir vienīgā grupa, kur uh, bojāgājušo skaits ir pieaudzis. Paldies! Es domāju, tagad mēs varam pāriet pie 24. palēcka kunga jautājumu par pārāk intensīvu transportu Baltijas jūrā. Ja komisāra kungs ir gatavs uz to atbildēt. It's question 24. 24. Right. It's, uh, probably numbers are a little, little... Jā, numuri ir nedaudz atšķirīgi manos dokumentos, bet Palēcka kunga jautājums, protams, es varu uz to atbildēt un darīšu to labprāt. Jūras transporta jomā ekonomikas izaugsme ir bijusi uh, būtiska. Uh, un tā pašā laikā Eiropas Savienībai ir viens no progresīvākajiem regulatoriem ietvariem jūras drošībā mūsdienu pasaulē. Trešā jūras drošības pakete, kuru parlaments un padomu pieņem 2009. gadā, būtiski uzlaboja uh, monitoringu un informācijas sistēmu jūrā, un tas iekļauj visas Eiropas jūras, un tur ir uh, strikts pārbaudas uh, Eiropas Savienības uh, E, ostās. Tur ir arī īpaši pasākumi Baltijas jūrā, piemēram, e, prasības drošai navigācijai e, ziemas apstākļos. Komisija strādā cieši sadarbojoties ar visām Baltijas jūras valstīm, lai nodrošinātu, ka šie jaunie pasākumi tiktu piemērot ieviesti. Jūras drošības aģentūra arī sniedz tehnisko atbalstu. Ja notiktu um, negadījumi, tad šai aģentūrai ir avārijas kuģi, kas eh, pastāvīgi dežūrēja Baltijas jūrā, un eh, tādi ir atbildes pasākumi, ko ir izveidojušas eh, Baltijas jūras valstis. Lai nodrošinātu, ka drošības noteikumi tiktu ievēroti, Baltijas jūrā mēs uzturam arī uh, ciešu dialogu ar uh, Krievijas federāciju un tiks uzsākts pilots projekts ar Krievijas administrāciju, lai monitorētu jūras transportu Baltijas jūrā. Un nesenā Baltijas jūras stratēģija, kas tika pieņemta, arī piemin drošības un drošuma jautājums. Un, protams, ka es gribētu arī atsaukties uz šo te interesanto priekšlikumu samazināt jūras transporta intensitāti Baltijas jūrā. Eh, tas ir rūpīgi jāapsver pirms to ieviest un eh, ir jāatbilst arī ANO jūras tiesību eh, noteikumiem un citām starptautiskām konvencijām. Starptautiskā jūras organizācija jau Baltijas jūru atzīst kā īpaši jutīgu jūras reģionu, un tur tiešām ir īpaši noteikumi, lai samazinātu uh, avāriju risku un aizsargāt jūras vidi. Un tomēr gribētu norādīt arī to, ka jūras transports ir salīdzinoši vidē draudzīgs transporta veids un uh, papildus uh, ierobežojumi Baltijas jūrā jūras transportam varētu veicināt citu vidē nedraudzīgāku transporta veidu paplašināšanos. Un to taču mēs nevēlamies. Paldies. Paliec, ka kungs lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, paldies par jūsu detalizēto un pārliecinošo atbildi, un man tiešām patīk, ka jūs pieminējāt sadarbību ar Krieviju. Es uzskatu, ka attiecībā uz eh, kuģu standartiem, attiecībā uz ekoloģiskajiem uzlabojumiem, kuras eh, valstis Eiropā ir vadošās Eiropa šajā lietā un kuras nav tās pašas labākās, vai to jūs varētu pateikt? Paldies, saka priekšsēdētājs komisāra kungs, lūdzu. Komisārs, ir ļoti grūti pateikt, man nav um, pierādījumu, lai teikt, ka kāda valsts ir labāka nekā cita. Vispār Baltijas jūras valstis eh, visas ir ļoti jūtīgas attiecībā uz ekoloģiskajiem un jūras transporta jautājumiem. Jūs ziniet, ka mm, Ziemeļvalstu mm, pasākums bija, eh, lai samazinātu sēra Uh, īpatsvaru uh, kuģu izmešos. Un jāsaka, bet man nav nekādu tādu pierādījumu, lai es varētu norādīt ar pirkstu uz kādu valsti. Paldies! Jūs esat parauga komisārs, jo jūsu atbildes ir akurātas, palīd, noderīgas un īsas. Un uh, tas tiešām ir vērams, bet pie Čolos kunga jautājumiem es neķeršos. Tātad tagad Čolas kunga jautājumi. Un būs kopīga atbilde uz 31., 32., 33. un 34. un 35. jautājumu Čolas kungam. Un tikko komisāra kungs būs gatavs, lūdzu jums dosim vārdu. Ne. Es uh, sniegšu atbildi par pieciem jautājumiem. Par vienu un to pašu problēmu. Uh, tiešie platība maksājumi Eiropas Savienībai, tie e, rāda, kāda ir lauksanieciskā ražošana. Un tādā veidā, ja mēs Eh, mums ir vēsturiskās atsauces, kuras mēs izmantojam, lai noteikti tiešos maksājumus. Un šī tiešā, tiešais maksājums ir atšķirīgs dažādām dalībvalstīm. Tāpat tas atšķiras, atšķirās arī starp reģioniem un dažādām lauksaniecības formām. Eh, vecās dalībvalstis, eh, jeb teiksim 12 tās, kas pēdējās pievienojās, uh, Eh, tās eh, šobrīd eh, iekļūst šajās te, iekļūp šajiem pienākumiem. Simt procenti no Eiropas no, tiks sasniegts 2013. gadā, un divi pēdējie dalībnieki, Rumānija un Bulgārija, saņems viņi progresīvi ieviesīs šos tiešos maksājumus 2016. gadā un viņas sāka 25% līmenī 2007. E, gadā. Tātad e, visas e, Eiropas Savienības dalībvalstis, tomēr viņām ir iespēja sniegt papildus maksājumus ar nacionālām subsīdijām, bet, protams, skaidri norādītos ietvaros, ko norāda regula un arī pievienošanās līgumā tas noteikts. Eh, pārbaudot eh, tā saukto veselības stāvokli kopējā lauksaimniecības politikai eh, un reformai. Komisija izpēt, nolēma izpētīt, kādas šo, kā izmainīt tiešo maksājumu sistēmu, it īpaši ņemot vērā, ka ir dažādi līmeņi attiecībā uz dalību valstīm. No 2013. gada perioda Eh, komisija izvērtēs eh, dažādās iespējas, kā reformēt eh, platību maksājumu sistēmu un nepieciešamās izmaiņas un sadale it īpaši, lai nodrošinātu līdzsvaru starp dalībvalstīm un dažādiem lauksaimniecības veidiem. Tas būs pamatā mūsu nākotnes kopējai lauksaimniecības politikai. Taču ir vesela rinda jautājumu un lai mēs noietu, izveidot pārēju uz līdzsvarotu, līdzsvarotāku atbalstu. Un ļoti svarīgs nākotnes sadales jautājums starp dalībvalstīm būs tas, lai mēs noskaidrotu, kā mēs varam pāriet no pašreizējās situācijas uz eh, līdzsvarotāku nākotnes sadalīšanas sistēmu neradot milzīgas fluktuācijas, jeb izmaiņas, kas mm, atstātu lielu ekonomisku ietekmi uz attiecīgajiem reģioniem. 2013. E, gadā mums vajadzēs ņemt vērā jaunos ekonomiskos izaicinājumus, ieskaitot zemes degradāciju Eiropā, augstnes degradāciju, kas ir tiešām nopietna e, jaut, lieta un sasāpējusi. Un, protams, arī klimata izmaiņas. Biodaudzveidība, biodiversitāte ir arī ļoti svarīga, lai mēs eh, tiešām veidinātu resursus, resursus eh, saskaņā ar 2020. gada stratēģiju. 2010. gada eh, mērķi nav sasniegti, taču progress ir sasniegts. Un es domāju arī, ka KLP ir veicis zināmu ietekmi šī KLP šobrīd eh, tiešām eh, atbalsta mm, ilgspējīgu augstnes izmantošanu, veicot tiešos maksājumus, it īpaši, ja te ir runa par eh, labu praksi, runājot par augstnes eroziju un tāpat arī par to, kādi ir jaunie attīstības mehānismi, piemēram, maksājumi par agro pasākumiem, kas pārsniedz parastos nosacījumus kas ir noteikti šajā lauksaimniecības eh, labā mm, formā. Runājot par labāko augsnes pārvaldību un organisko sastāvdaļu eh, uzlabošana mums ir tātad eh, direktīva ierosināta, viens no mērķiem ir, lai mēs identificētu, kāda ir augsnes erozijas iemesli un darīt kaut ko šai lietā. Kas attiecas uz bioloģisko daudzveidību, tad KLP šobrīd eh, skatās uz ekoloģiskajiem nosacījumiem, eh, uz putnu un eh, dzīvotņu direktīvām. Un, protams, mums nav, ja ir, zinām, iespēja arī mm, šos te sodus ies, izveidot un mm, arī agro ekoloģiskos maksājumus izmainīt līdz 2013. gadam mēs pilnīgi saprotam, ka ir milzīgs šo ekoloģisko izaicinājumu apjoms, un mēs skatāmies uz dažādiem, eh, dažādām iespējām, kā mēs labāk iesaistīt eh, šos vides jautājumus, ekoloģiskos jautājumus visos KLP eh, lietās. Tāpat mēs aplūkojam iespējas 2013. gadā strādājam pie KLP izmaiņām Un 2010. Eh, gada novembrī mēs eh, nāksim klajā ar paziņojumu. Tas būs 17. Eh, novembrī lauksainiecības padomē. Papastām, kas kungs jums lūdz vārds. Liels paldies, komisāri! Es esmu pārliecināts, ka jūs saprotat būtiskākās atšķirības, kas pastāv starp dažādajām dalību valstīm, ņemot vērā gan aptvērumu, gan lielumu, eh, gan arī veidu, kāda veida fermas pastāv. Ir arī mazāk eh, labvēlīgie reģioni, un, protams, ir īpaši jutīgi reģioni. Tāpēc es eh, jūtu, ka mums tiešām nevajadzētu izveidot tādu e, vienu likmi e, šim atbalstam. Vai, komisāra kungs, jūs lietosiet kādus objektīvus mērķus, kritērijus, lai nospriestu, kas tad tiks maksāts šajās platība maksājums? Komisāra kungs, e, paldies par jūsu atbildi uz zemes eroziju, augstnes eroziju, bet man ir papildi jautājums ņemot vērā, ka vidusjūras reģionā viens no lielākajiem iemesliem ir tas, ka mums ir kaila, kaila augsne, jo tur ir bijusi mēžu ugunsgrēks. Vai jūs domājat, ka būs laba doma pārmainīt šo aprēķinu sistēmu? un kaut kādā veidā to piemērot varbūt tām lauksaimniecībām, kas uzņemas saglabāt labvēlīgu ekoloģisku uh, lauksaimniecības praksi, kas varētu uh, palīdzēt novērst uh, šos mežu ugunsgrēkus. Paldies, nākošam lūdzu runātājam vārds. Paldies, eh, komisāra kungs, par šo plašo atbildi, kā jūs jau sakat, ka Bulgārija un Rumānija varēs iesaistīties uh, mēs iestājāmies pēdējie, un tāpēc mums būs tikai 40% no subsīdija apjoma, kas piešķir tādām valstīm kā Vācija un Francija. Jūs teicāt, ka subsīdijas būs tādas pašas tikai 2016. gadā. Tā taču nav paciešama situācija tādām valstīm kā mūsēs, un tas apdraud mūsu lauksaimnieku darbu. Vai jūs nedomājat, ka eh, šos eh, faktus vajadzētu ņemt vērā eh, attiecībā uz šīm divām valstīm? Beļie kundze nav uz vietas, tāpēc mēs varam dot atbildi komisāram atbildēju uz papildu jautājumiem. Nu, runājot par pirmo jautājumu, ko uzdeva papastāmkas kungs. Ir atšķirības dalībvalstu vidī, vidū atšķirībās, atšķirās arī reģioni, un dažādi ir arī lauksaniecības veidi, to es tā esmu teicis, esmu vairākas reizes. Tā kā nebūs šāda te uh, vienāda platība maksājuma sistēma, vienāda likme par hektāru. Tas nav risinājums, cik tālu es to saskatu no pašreizējās situācijas ar vēsturiskām referencēm. Mēs esam pārreikinājuši subsīdijas attiecībā uz 10, 15 gadiem, un mēs no tā pāriesim, šo sistēmu mēs aizstāsim ar objektīviem kritērijiem. Tomēr mums ir jāpievērš uzmanība arī tam, kādi būs šīs pārlīdzsvarošanas rezultāti un ietekme, jo tie kam agrāk šī sistēma nāca pa sliktu, vai tie e, tiks galā ar šo pārēju. Tā kā mans, mana interese ir noteikt objektīvus kritērijus, kurus tad varēs apvienot ar sākotnējo situāciju. Lai būtu pārējais periods, kurā visi izdzīvotu. E, Lavija kungs, kas uzdeva jautājumus, E, protams, e, mēs varam to otrajā pīlārā apskatīties lauku attīstības ziņā, un uh, ideja ir tā, saglabāsim šos agro pasākumus uh, un saglabāsim tos. Tas, ko jūs pieminējāt, tās ir zonas, kur ir augsnes erozija uh, un rada uh, ugunsgrēku bažas. Uh, un eh, tad dalību valstīs varēs izmantot likumdošanu pēc 2013. gada, eh, runājot par šiem īpašiem eh, pasākumiem, un atbalstīt tās sistēmas, kas viņiem šķiet nepieciešams, jo tas ļautu jums sasniegt strateģiskos mērķus un veicināt labu ekoloģisko pārvaldību. Un Eh, tā, tie ir tie instrumenti, kas ir otrajā pilārā. Tā kā es domāju, ka to mēs savā konceptā iekļausim, ko piedāvāsim dalībvalstīm par Rumāniju un Bulgāriju. E, iestāšanās sarunu laikā eh, tika paredzēta šī pievienošanās progresa sistēma, tiešās platība maksājuma progresīvais pieaugums, un 2008. gadā pārbaudot eh, KLP veselību, mēs teicām, ka pēc 2013. gadā, kad mums būs reforma, tad mēs to līdzsvarosim. Šī uh, ideja uh, tad tiks, uh, varbūt pātrinās kaut kā procesu. Katrā ziņā mums vajag atrast uh, saprātīgu risinājumu no budžeta viedokļa, lai mēs tiešām varētu šo procesu pātrināt. Paldies, komisāri! Nākamais jautājums ir Kādenbachas 36. komisārkungs, vai esat gatavs atbildēt Kādenbachas kundas jautājumu 36. pēc skaita? Dod jums vārdu. Komisija labi apzinās, ka kondicionētāts implementāciju no daudz valsts puses varētu uzlabot, kā arī ad, eh, um, revizijas palots, eh, padām, eh, palātas ziņojums, 2008. gada ziņojums to uzsver, bet šis ziņojums bija balstots uz divgadu periodu, kas bija tieši pēc um, vidē draudzīgu lauksaimniecības prakšu ieviešanas un komisijas implementācija. Pirmā savstarpējās atbilstības gadā um, bija tāda, kas bija vērsta uz to, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt savas juridiskās um, saistības. Uh, tas izrausīja daudzas plašas debatas, daudzos fórumos. Diskusija par re, uh, normām uh, notika pārvaldības komitejā, kas atbild par šo jomu. Uh, kā arī ekspertgrupā, kas strādā savstarpējās atbilstības noteikumiem un kontrols sistēmu, uzraudzības sistēmu eh, darbs tika diskutēts īpašās eh, semināros. 2004. gadā komisija izstrādāja vadlīnijas dalību valstīm, eh, lai palīdzētu tām savas nacionālas sistēmas adaptēt. Komisija seko eh, dalībvalstu juridisko eh, tiesisko mm, pienākumu izpildēji, pamatojoties uz auditiem, kas tiek iesūtīti, eh, kas tiek veikti un atskaitiem, ko sniedz dalībvalsts. Ja risks tiek konstatēts attiecībā uz lauksaimniecības fondiem, kā tas ir bijis pagātnē, tad tiek ievadīta attiecīga procedūra, un tādas ir vairākas uzsāktas. Komisija pārliecināta, ka visi šie soļi ir e, ļāvuši uzlabot e, sastarpējās atbilstības sistēmu būtiski kopš revizijas palātas ziņojuma 2007. gadā. Mūsu pūliņi tiks turpināti komisijai šīs sistēmas laba funkcionēšana, ir, eh, kas ir ļoti svarīga, KLP daļa ir ļoti svarīga. Kādēļ, Bahskundze, dod jums vārdu? Paldies, komisār kungs, par izsmeļošo atbildi. Man būtu tāds neliels uh, papildu jautājums uh, no savstarpējās atbilstības uz bioloģisko daudzveidību, par ko jūs šodien arī runājāt. Saprātīga lauksaimniecība var dot ieguldījumu tanī, lai bioloģiskā daudzveidība saglabātos, bet tas var būt ne tikai vīdes komisāra uzdevums šeit radīt apziņu. Komisār kungs, man ļoti konkrēts jautājums jums. Ko jūs darīsiet, lai iesaistīties pusēs, tas, eh, to es domāju, politiskos, eh, tātad politiķus, eh, patērētājs, lauksaimniecības, visos viņos veicinātu bioloģiskās daudzveitības apziņu un atbildību par bioloģisko daudzveidību. Paldies, un es redzu, ka Meginis skundzē arī papildu jautājums. Paldies priekšsēdi, paldies komisāru kungs par atbildēm. Uh, Ja ir problēmas ar patreizējo savstarpējās atbildības sistēmu, kā mēs risināsim jaunas problēmas, pastiprinot vēl prasības attiecībā uz pirmo pīlāru, un tā tas ir šajā dokumentā paredzēts eh, par KLP reformu. Kāds ir jūs viedoklis par to? Komisārkungs, jūsu atbildē. mēs esam redzējuši, ka nodokļu maksātāji, patērētāji, nevalstiskās organizācijas ļoti rūpīgi raugās uz šiem jautājumiem, un viņi sagaida daudz no lauksaimniekiem. Bet lauksaimniekiem ir arī jābū, jādod iespēja uh, tirgojot savus, savu produkciju, parādīt tos pūliņus, kurus to, tie ir veikuši šajā virzienā. Kvalitatīvs lauksaimniecības izstrādājums, pārtikas izstrādājums, e, to tirgojot lauksaimnieks, kam ir jābūt iespēja parādīt e, tos pūliņus, kurus viņš ir izdarījis arī attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Bez tam būtu jāņem vērā dažādās lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas. Ar to, protams, arī saistīti vidas jautājumi, bioloģiskā daudzveidība, ja lauksaimniecības politikā tiek atbalstīt dažādas ražošanas e, sistēmas, un ja mēs veicam tiešo kontaktu ar patērētāju, tad lauksaimniekam ir labāks iespējas parādīt savus pūliņus un arī prasības, kas viņam, kuras viņam nāk, kas izpildīt. Un ir vēl cits iespējas, kuras arī jau tiek e, īstenotas. Piemēram, es runāju par saikni starp lauksaimniecisko ražošanu un turismu, lauka turismu. Tiešām ir daudz iespēju šeit, kas var nākt par labu videi, arī lauksaimnieciskā ražošanā. Es domāju, visi šie instrumenti ir ņemti vērā KLP, tos var vēl stiprināt un lauksemnieki tos var izmantot, lai pienācīgi prezentētu savu veikumu. Un tagad es gribētu arī vēl uh, atsaukties nedaudz uz Magines kundzes repliku. Vides normas un aktivitātes dabas resursu pārvaldībā nav atdalāmas no ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem, manuprāt. Pēc 17. novembra mēs vēl runāsim par mūsu priešlikumiem, un te nav runa par to, ka mēs aizmirstu par e, ekonomiskiem un sociālajiem aspektiem vairs tikai raudzītos uz vides jautājumiem. Nē, vides jautājumi ir labāk jāintegrē lauksaimnieka darbā, Un tas ir arī saistīts ar konkurētspēju. Lauksemniekam ir jābūt konkurētspējīgam no ekonomiskā aspekta, kā arī no vidas aspekta. Viņu uzdevums ir arī lauka vidas saglabāšana, un to es minu tāpēc, ka vidas aspekti tiek stiprināti. Dabas resursu laba pārvaldība, bet tas nenozīmē, ka lauksemnieks vairs nebūs konkurētspējīgs. Nē, nē. Tad, kad dokuments būs gatavs, mēs varēsim arī runāt par to konkrētāk, tad varēšu jums minēt arī konkrēts piemērs. Paldies! Tagad pēdējais jautājums Čelas kungam. Tas ir 37. Huntis tur uzdevis. Garantija fonds Grieķijas lauksaimniekiem zvejniekiem, mikrouzņēmumiem. Komisār kungs, jūs atbilda. attīstības programmu 2007-2013 gadam Grieķijai, ko līdzfinansē lauka attīstības fonds, neietver sevi garantijas fondu mikrouzņēmiem, pamatojas uz patreizējo likumdošanu. Mēs apzināmies, ka tas bija jāmaina, un tāpēc mēs nosūtījām attiecīgi pieprasījumu. E, Grieķi varas iestādes nosūtīja e, lauksaimniecības ģenerāla direktorātam attiecīgu lūgumu. Eh, subsidiaritāte prasa to, ka dalībvalsts ierosina šādus pasākums. Regulas 90. pants paredz 16.98.2005. Eh, gada regulas, tātad 18.90. pants paredz to, ka lauka attīstības programmas var pārskatīt, ja dalībvalsts to vēlas pēc tam, kad Nacionāls uh, novērošanas komitejas ir to ieteikuši un komisija tur apstiprinājusi, kas attiecas Uz konkrēto gadījumu nacionālās iestādes ir Eiropas komisija informējuši, ka tās gatavojas jaunu finanšu instrumentu izveidot, e, no kā varētu gūt labumu pavisam mazie e, lauksiemnieku un zvejsaimnieku. Un tas viss notiks, būs pakļauts finanšu noteikumiem, kas jau darbojas, mēs jau to pārzinām. Grieķu zvejnieki sniegs līdzfinansējumu, un tas viss ir jau 2007. 13. gada programmā ietverts. Komisija atbalsta šādu instrumentu radīšanu, lai operatīvā programma varētu sākt darboties. Un tas saskana 34. 37. pāntu regulā 498 šķērsvītur 2007. Uh, Eiropas Zaisaimniecības fonds 35 miljonu eiro dos šim mērķim. Grieķijas varas iestādes pat labāk finansē rīcības programmu uh, par to, kā šis finanšu instruments darbosies. Komisija sagaida, ka instruments varēs sākt darboties vēl pirms šī gada beigām. Huntis kungs, jums papildu jautājumam iespēja. Paldies, priekšsēd. Komisār kungs, tā bija tiešām ļoti izsmeļoša atbilde. Liels paldies. Un tomēr es teiktu, ka. Grieķijas eh, valdība ir izteikusi ļoti konkrētu priešlikumu. Jūs sacījāt, ka tas, vai programma darbosies jau šogad, e, patiesībā bija atkarīgs no tā, vai Grieķija iesniedz saulaicīgi e, šo pieprasījumu. Lūdzu atbildi. Tad precizēšu. Ir divi aspekti šim jautājumam. Viens, kas attiec uz lauksaimniecību, lauksaimniecības mikrouzņēmumu, otrs uz zveju saimniecības mikrouzņēmumiem. Savā atbildē sacīja, ka Grieķijas varas iestādes nebija prasījuši šādu instrumentu izveidi maziem un ļoti maziem lauksemniekiem, bet attiecībā uz zvejniekiem tā bija to darījusi. Tādēļ es sacīju, ka zvejniecības jomā, pamatojoties uz Grieķijas varas iestāžu lūguma, šis instruments varētu tikt izveidots līdz 2010. gada beigām, bet tā kā mēs neesam saņemši attiecīgi pieprasījumu no Grieķijas varas iestādēm attiecībā uz lauksaimniecību, nevar jums par to neko teikt. Kā es atsīju, attiecīgās valsts valdībai pienākas ierosināt šādus uh, izmaiņas lauksaimniecības atbalsta sistēmā. Tātad neesam šādu pieprasījumu no Grieķijas varas iestādēm saņemši. Paldies. Paldies. Tagad Damanakī kundzes jautājumu un pirmais ir 40. jautājums. Nezinu, cik daudzus mēs varēsim šeit izskatīt. Mums ir jābeidz pusdeviņos vakarā, precīzi, lai tulki varētu paēst vakariņas, pirms viņi atgriežas šeit deviņos. Un, kad Damanakī kundze ir gatava, varu viņ, viņai uzreiz dot vārdu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas Savienības akvakultūra ir ilgspējīgas attīstības centrā. Komisija ir jāatzīst un man jāatzīst, ka akvakultūras sektors ir pelnījis lielāku atzinību, jo tas ir ļoti vērtīgs un tāpēc komisija pieņēma paziņojumu ar nosaukumu Veidojot ilgtspējīgu uh, nākotni akvakultūrai. Tur tika identificēti trīs strateģiskie mērķi, kas jāiesno valsts iestādēm. Pirmkārt, jāveicina akvakultūras sektora konkurētspēja, otrkārt jāsaglabā tā ilgtspējība un treškārt jāuzlabo pārvaldība. Šajā paziņojumā komisija identificē virkni pasākumu, kas ir jāveic uh, valsts iestādēm visos līmeņos Eiropas Savienības, nacionālā un reģionālā līmenī, lai risinātu problēmas, kas pastāv šajā sektorā lai atbalstītu Eiropas akvakultūras ilgspējīgu attīstību, tur e, iekļaujot arī vēžveidīgo ražošanu, Eiropas Savienība ir noteikusi e, dažādas nosacījumus pārtiks drošības likumdošanas ietveros. Mēs esam ļoti aktīvi starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu dzīvnieku un pārtiks drošības standārtus akvakultūras produktiem, tā skaitā vēžveidīgajiem, kas ir svarīgi. Uh, tirzniecībai globālā līmenī. Komisija ir izveidojusi arī Eiropas Savienības referents laboratoriju uh, slimībām, un tā saņem uh, ikgadēju finanšu atbalstu, lai koordinātu nacionālo uh, laboratoriju darbu un sniegtu zinātnisko atbalstu komisijai. Eiropas komisija arī cieši uzrauga uh, kopā ar iesaistītajām uh, dalībvalstīm uh, pēdējos gados parādījušos mirstību austeru vidū un uh, ir veikos pasākums, lai kontrolētu vīrusu, kas ir uh, šķiet iemesls šiem uh, mirstības gadījumiem. Runājot par stratēģiju, komisija gribētu atgādināt debates, kas uh, parlamentu plenāra sēdē notika 2010. gada jūnijā, balstoties uz uh, Gvido Milāna ziņojumu. Uh, Komisija augstu novērtē parlamenta atbalstu uh, akvakultūrām un uh, faktam, ka tam jāpievērš lielāku uzmanību. Ko, komisija uzskata, ka ilgtspējīgas uh, akvakultūras uh, aktivitātes būtu jāatbalsta arī no zivsainiecības politikas puses un tas būtu jāiekļauj arī reformējot zivsainiecības politiku. Komisija ir pārliecināta, ka ir jāpalīdz sektoram efektīvāk uh, sevi organizēt un pārvaldīt, un īpaši mēs vēlamies uh, stiprināt ražotāju organizācijas, lai labāk uh, pielāgot ražošanu tirgus vajadzībām un lai nodrošinātu augstāku vērtību saviem produktiem ar marķēšanu un citiem pasākumiem. Paldies! Mr. Paldies! Kelī, kungs, lūdzu jums vārds. Paldies! komisārs kundze, par ļoti izsmeļošo atbildi. Un gribēju tikai pateikt, ka nesenā izmeklēšanā īrijā daudzas no zivīm, kas tika piegādātas, bija nepareizi uh, marķētas, piemēram, cilvēki nezināja, ko viņi īsti ēd. Un es gribēju tikai pajautāt, vai komisija ziņa par šiem gadījumiem un uh, ko šeit varētu darīt īstermiņā, protams, uh, Eh, jātīst arī savu akvakultūru, bet, nu, ko šeit varētu vēl darīt? Paldies. Galaher kunga jautājums. Uh... Priekšsēdētāji, man ir prieks, ka Damanakī kundze savā atbildē minēja to, ka akvakultūrai būtiska loma būs jaunajā zivsaimniecības politikā. Bet gribēju tikai komisārai pateikt, ka ir milzīgas iespējas darba vietu radīšanai un uh, Uh, jo īpaši tādās, uh, tādos reģionos, kur ir ļoti augsts bezdarbs. Es uzskatu, ka komisija šeit var spēlēt būtisku lomu. Tā var uh, komisārs viedokli paust arī dalību valstīs un dalību valstīm ieteikt, ka, protams, mēs varam varbūt kaut kādus kompromisus pieļaut, bet uh, katrā valstī ir jābūt vienai iestādē, kas uh, uh, strādā uh, un kontrolē lauksaimniecību. Paldies! Thank you, President. Komisārs Kunz, paldies priekšsādātāji, es piekrītu Galaher kungam, ka šeit ir milzīgas iespējas akvakultūras sektorā un varam šeit radīt darba vietas. Un tāpēc mums, mēs tiešām arī plānojam veidot uh, Uh, atsevišķu sadaļu reformā par akvakultūru. Un mēs nodrošināsim arī īpašu finansējumu izdevumu pozīciju, un tas ir svarīgi. Gribētu informēt arī Kēlī kungu par to, ka mēs, protams, apzināmies šīs problēmas. Es viņam piekrītu, ka mums tiešām ir vēl jāuzlabo mūsu produktu izsakojamība, un tāpēc ir arī uh, vesela sadaļa uh, mūsu uh, zivsainības reformā par marķēšanu. Un komisija vēlas nodrošināt vienotus spēles noteikumus visā pasaulē, lai mūsu zvejniekiem un zvejas produktu ražotājiem uh, būtu tādi paši noteikumi kā citiem. Paldies! Jū. Paldies! Tagad uh, 41. jautājums, tas ir Cukālas kunga jautājums, Eiropas Jūsanīzības fonda resursu izmantošana. Lūdzu, komisārs kundze, jums vārds. Gribētu pateikties Cukalas kungam par jautājumu, jo šis mums ir ļoti svarīgs jautājums. Un man ļoti skaidri un atklāti ir jāsaka, ka Eiropas Jūsainiecības fonda uh, ieviešana vēl nav sasniegusi pietiekams apmērus. Uh, Mēs neesam apmierināti ar šo procesu. Certificētie pagaidu maksājumi, ko dalība valstis nosūtījušas komisijai, ir uh, saskata 35% no visa pieļaujamā. Uh, un uh, ikgadējās ziņošanas uh, rezultāti rāda, ka līdz 2009. gada beigām 18,2% no visiem līdzekļiem tika piešķirt konkrētiem projektiem šajā fondā, un tas ir jau iedrošinošāk. Šie skaitļi iekļauj ne tikai uh, prēmijas uh, pirmajā asī, bet arī citas asis. Uh, ilgspējīga attīstība, tur ir uh, liela trūkumi, jo ir ļoti garš ieviešanas process, veidojot partnerības. Šīs situācijas iemesli varētu būt pirmkārt uh, regulas vēlu pieņemšana, otrkārt uh, rīcības programma vēlu pieņemšana, dažkārt rīcības programmas tika pieņemtas uh, pat 2008. gada otrajā pusē. Uh, Trešā problēma ir uh, menedžmenta un kontrolas sistēma izveids problēmas, kas ir priekšnosacījums, lai tiktu nosūtīt maksājumu komisijai. Un ceturtkārt, finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz zivsainiecības sektoru. Šajā ieviešanas līmenī ir pāragri teikt, vai zivsaimniecības fonds ir sasniedzis savus uh, mērķus. Uh, Vairāk informācijas būs pieejams, kad būs pagaidu izvērtēšana 2011. gada beigās. Ir arī sarežģīti uh, norādīt, kura būtu parauga praksa šajā ziņā, jo darību valstīm ir ļoti dažāda apjoma no Eiropas Zivsensības fonda, kas tām ir tērējami, un tie ir arī tērējami dažādā veidā, un tas ietekmē resursu izmantošanas apjomus. Piemēram, Pirmā as, eh, zivsainicības flotas pielāgošana, šie resursi ir ļoti viegli izmantojami, bet citās jomās tas nav tik viegli. Ģenerāla direktorātu teikšanās reizē, kur organizēja uh, eh, Bēļģijas prezidentūra septembrī, eh, lai uh, risinātu resursu izmantošanas problēmas, uh, īpaši kapitāla pieejamības problēmas, uh, Eh, komisija eh, runāja par dažādām tehnikām, piemēram, eh, atvieglojumu ieviešanu vai vienkāršotākas procedūras. Nākamajā Zilzniecības fonda komitejā tiks skatīt šādas iespējas. Grieķijas sadarbības problēmas ieviešana. Uh, arī ir iekavējusies, tā ir 7. līdz 13. gada programma, bet šī ieviešana ir iekavējusies. Līdz 2010. gada 15. septembrim faktiskie maksājumi sasniedz tikai 5 miljonus 600 eiro. Un tas nozīmē, ka tas ir uh, 2% apmērā no visa Eiropas Zilsensības fonda uh, noteiktās summas. Šeit ir problēmas ar menedžmentu un kontrolas sistēmas izveidi un nevarēja arī uzsākt pasākumu ieviešanu darbības programmā. Arī finanšu krīze ir atbildīga par zināmu vilcināšanos, jo īpaši otrās asas kontekstā. Komisija šobrīd gatavo savu ikgadējo uh, ziņojumu par uh, fondu ieviešanu 2009. gadā, un tas sniegs mums vairāk informācijas par uh, šiem jautājumiem, par ko uzdev jautājumu tieši Cukalas kungs. Divi papildu jautājumi Cukalas kungs un Pelī kungs. Lūdzu, Cukalas kungs, jums vārds. Paldies par šo pilnīgo atbildi. Jūs eh, runājāt par slikto ekonomisko situāciju un to, ka nebūs iespējams pabeigt ieviešanu. Par to, kas ir šajā zivsainiecības fondā. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu to, ka mums ir zināmi nosacījumi, kas eh, pilnīgi līdzsvarotu eh, zināmu zvejas rīku izmantošanu Un es domāju, ka tas nozīmēs, ka vai nu ļaudis zaudēs savu darbu, vai varbūt būs iespējams e, šos nosacījumus, nosacījumu un noteikumu pagarināt, lai mums būtu ilgtspējīgi zvejas nosacījumi. Paldies tagad, Kelī kunga vārds. Paldies! Jautājumā E, kuras dalību valstis varētu būt par e, paraugu prakses piemēriem. Es tiešām domāju, kas tad varētu būt arī kā sliktākās prakses piemēri. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt to un arī pateikt, kāpēc ir šīs atšķirības starp labākajiem un sliktākajiem. Paldies! Pirms jūs celties kājās. Kolēģi, šī būs pēdējā atbilde, jo mēs pusītē beigsim, pusdeviņos beigsim. Tā kā citiem vārdu vairs nedosim. Tagad dosim vārdu komisārim. Paldies. Kelijam es atbildēšu pirmajam. Gribēju teikt sekojošo. Ja vispār valstīm, kurām ir labāka sistēma e, attiecībā par kontroli un atbilstību un kurām ir visi instrumenti, e, tām ir, protams, ir vieglāk e, uzņemt šo naudu, absorbēt fondus. Uh, Vispār man jāsaka, ka vidusjūras valstis, dienvidu valstis, tām ir lielākas problēmas. Un man ir arī jāsaka mm, ļoti konkrēti Cukalas kungam, ka Grieķija ir īpaša problēma. Līdz ar to mums ir jānodrošina tiešām tas, lai mēs visiem varētu palīdzēt, lai mums būtu labāka šī līdzekļu absorbēšana, un lai mēs tiešām tad pieliksim pūles, lai vienkāršotu nosacījumus, un tieši tāpēc mums ir finansējuma postenis e, reformai, kas padarīs vieglāk dalībvalstīm absorbēt līdzekļus. Attiecībā uz Cukolas kunga jautājumu par vidusjūras regulējumu, es gribēju teikt e, to, ka mēs esam nolēmuši šai vidusjūras regulai ir jābūt ieviestai. Kopš 1. jūnija šai regulai ir jābūt ieviestai un nav atkāpšanās ceļa, jo, jo ja mēs gribētu grozīt šo regulu, tad mums būs vajadzīgi 2-3 gadi bez nekādas kontroles un atbilstības sistēmas. Tā kā mēs šo regulu taisamies ieviest, un es esmu jau sadarbojusies ar Grieķijas varas iestādēm un izskaidrojusi tiem, ka šī regula ir jāievieš bez jebkādas tālākas atlikšanas. Tas, protams, nozīmē to, ka visi nosacījumi par īpašiem zvejas rīkiem, e, tas e, ļoti, ļoti slikti e, ekoloģiskajā ziņā, tie arī būs jāievērā. Un tas nozīmē, ka mēs no savas puses, no, no fonda puses, izmantosim, lai kompensētu šo lietu. Tas ir tas, ko, vēl ko es gribētu mm, e, par e, trau, traleriem mm, e, un citiem kuģiem. Tiem būs jāsniedz mums laba atbilstības piemēri, un mēs darīsim no savas puses visu iespējamo, lai palielinātu savas iespējas un dotu finansējumu, lai tie mm, gūtu labākus zvejas rīkus un eh, lai uzlabotu zvejas rīkus, jeb tīklu selektivitāti. Komisāri, paldies, saka priekšsēdētājs, paldies visiem. Līdz ar to jautājumu laiks beidzies. Un neatbildētie jautājumi tiks atbildēti rakstiskā veidā. Ar šo arī beidzam mutisko jautājumu laiku. Paldies! And the sitting suspended till 9 o'clock.